parlamentārā darbībā neesmu vēl redzējis, ka parlamenta priekšstādātājs eh, rīkotos tādā veidā. Thank you, Mr. Golnish. Paldies, Golnish kungam. Es nodošu jūsu vēstījumu parlamenta priekšsēdētājam. Kolēģi, lūdzu ievērot kārtību zālē un pārējām pie balsojumu skaidrojumiem ko nevarēja izdarīt vakar, un pēc tam turpināsim ar punktiem šīs dienas darba kārtībā. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz lūgumus dot iespēju uzstāties, eh, bet šo sēdi mēs varam noturēt tikai līdz 14.45, jo mums pēc tam ir jāatsāk darbs pulkstens 15. Jebkuri pārējie skaidrojumi tiks pārcelti uz rītdienu vai arī var tikt iesniegt rakstiski. Tātad Fernandeša ziņojums. Vispirms uz vienu minūti dodu vārdu Nirjādas kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lai arī šajā ziņojumā ir atsevišķas pozitīvas lietas, kā piemēram pārskatīt daudzgadu finanšu ietvaru, es atturējos no balsošanas par šo jautājumu. Es nevaru atbalstīt eh, šīs pamatnostādnes, eh, jo eh, no komisijas rīcība ir nepieņēmama. Mums ir nepieciešama reāla 2014. un 2020. gada finanšu ietvaru pārskatīšana. Mums ir nepieciešams valsts investīcija programmas, kas ļaus mums uh, samazināt uh, plaisu un atšķirības starp bagātajām un nabadzīgajām valstīm, kas veicinās patiesu reālu sociālo ekonomisko kohēziju. Patreiz notiek daudz diskusijas par Junkera investīciju plānu. Ir ļoti svarīgi, lai uh, mēs aizsargātu un nodrošinātu valsts investīciju investīcijas un lai mēs apturētu privatizāciju tādos svarīgās nozarēs, kā piemēram ūdens apgāde. Nepieciešams nodrošināt resursus arī zivsēmniecībai un izglītībai. Paldies, tālāk pārējām pie Meseršmita kunga vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs balsojām pret Fernandeša ziņojumu. Un ja jūs vaicātu Eiropiešiem, tad uh, viņi, es domāju, jums skaidri pateiktu nē, ne jau tādēļ, ka mēs esam pret uh, mm, labajiem cēlajiem mērķiem, kā nodarbinātība, uzņēmē darbība un tā tālāk, bet vienīgā atbilde no parlamenta puses ir, uh, vairāk pašu resursu uh, vai lielāku Eiropas budžetu. Un pat uh, Eiropas institūcijās mēs mm, neredzām, ka būtu piedāvāti reāli risinājumi, un kā mēs varam pārliecināt pilsoņus, ka viņiem vēl vairāk vajadzēs savilkt jostas un vēl vairāk atvēlēt savus nodokļu līdzekļus mūsu darbā, mūsu uzturēšanai. Es domāju, ka tas ir nepieņēmami. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Polčaka kungam viena minūte, lūdzu rozdíl od svého předřečníka jsem tuto zprávu podpořil. Paldies priekšsādātāji, es atbalstīju šo ziņojumu. Eh, un es domāju, ka eh, balsojumā mēs redzējām, ka taisnīgums uzvarēja, jo šis eh, ziņojums ir labs. Es gribētu runāt par diviem punktiem, kas, manuprāt, ir izšķiroši svarīgi. Pirmām kārtām jāatbalsta vidējie un mazie uzņēmumi, Un uzskatu, ka tāpat arī jāsaprot, ka vairāk kā 20% uzņēmumu saskaras, ir saskārušies ar krīzi. Un uzņēmumu lomu ir jāizvērtē struktūra fondu kontekstā Eiropas Savienībā ņemot vērā to, ka Arī tas ietilpst šajā investīciju plānā, un tāpēc arī es uh, lēmu atbilstīt šo ziņojumu, un uh, man ir prieks, ka tas bija pieņemts. Paldies, kolēģi! Tālāk pārējām uh, pie ziņojuma cīņa pret krāpšanos 13. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interesu aizsardzību. Pirmais runātājs Pospišilkungs, lūdzu, viena minūte. Oh? Yes, sir. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože považuji ochranu. Paldies, priekšsādātāji! Es uzskatu, ka Eiropas Savienības finansiālās intereses ir ārkārtīgi svarīgas, tāpēc atbalstīšu šo so ziņojumu. Manā valstī mēs esam konstatējuši progresu, veicot dažādus pasākumus, attiecībā uz tādu darbību, kas ir bijusi pret Eiropas Savienības finansiālajām interesēm šajā ziņojumā. Uzsvars ir uh, likt uz Olaf darbību un pasākumiem. Un uh, tas nozīmē, ka Eiropas Savienības līdzekļus ir iespējams izmantot tādā labā, pareizā veidā un uh, konstatējot, vai ir vai nav bijis kāds pārkāpums, un attiecīgi tad gaidīt arī tiesas lēmums. Es atbalstu šo ziņojumu un domāju, ka tas ir īpaši svarīgi šajā laikā, lai nodrošinātu uzticamību Eiropas Savienības ietvaros. Paldies! Nākamā runātāja Gilfredas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Dati, ko redzat, uh, liecina par to, ka pārkāpumu skaits 13. gadā ir pieaudzis par 17% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Mums uh, bāžas rada tas, uh, ka um, šī krāpšana ir notikusi tieši kohēzijas fondu sakarā. Tie ir līdzekļi, kas tiek izmantot reģiona attīstībai. Tas nozīmē, ka uh, mūsu pilsoņu labklājībai tiek nodarīts kaitējums. Daudzi mm, šie reģistrētie gadījumi ir reāli krāpšana, lai arī eh, dažreiz um, tas ir noticis tādēļ, ka cilvēki nav pareizi izpratuši procedūras, bet es domāju, ka mums ir jābūt absolūti neiecietīgiem šādu krāpšanas eh, mm, gadījumu sakrā, bet tajā pat laikā uh, mums vajadzētu arī labāk cilvēkiem izklāstīt procedūras un mm, raudzīties, lai visi, kuri izmanto kohēzijas fonda līdzekļus, būtu skaidrībā par to, kā šo līdzekļu, šos līdzekļu korekti iz, izmantojam. Tālāk Andersons kundze, bet šķiet viņas zālē nav. Tālāk Heiz kungs, vienu minūtu lūdzu. Mm. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju par šo uh, ziņojumu, kas veido svarīgu Eiropas Savienības līguma daļu, uh, komisija tiek aicināta sagatavot ziņojumu par to, eh, kāds ir krāpšanu apmērs un līmenis Eiropas Savienībā. Viens no klajākajiem piemēriem šādai krāpšanai ir eh, tabakas kontrabanda. Tādējādi dalība valsts katru gadu zaudē apmēram 10 miljārdus eiro no ieņēmumiem. Pasaules tirgū tie līdz 2017. gadām veidos vairāk nekā 680 miljārdus e, cigarešu. Īrija ir viens no galvenajiem e, šādu cigarešu e, kontrabandu, kontrabandas mērķiem, un Īrijā tika izņemts vairāk nekā 130 miljārdu kontrabandas cigarešu. Šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt ciešu sadarbību starp valsts ieņēmumu dienestu, policiju, robežsērdz, lai šo problēmu pievarētu. Paldies! Nākamā runātāja Maletič kundze, viena minūte lūdzu. Zahvaljujem predsjedavajuća. Svake godine Europska komisija Paldies, priekšsēdētāji! Katru gadu Eiropas komisija iesniedz ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību. Galvenais mērķis ir apkarot uh, krāpšanu un veicināt labu finanšu pārvaldību. Šajā pēdējā ziņojumā par 13. gadu tika norādīts, ka par 7 17% ir samazinājies finansiālais kaitējums, kas, kas nodarīts Eiropas Savienības uh, finanšu interesēm un budžetām, bet pārkāpums skaits ir pieaudzis. Līdz ar to mēs redzam, ka mm, atklāšanu skaits ir pieaudzis, bet mums būtu vairāk jādomā par preventīviem pasākumiem. Gribētu aicināt dalībvalsts un komisiju ciešāk sadarboties, lai mm, nodrošinātu lielāku caurskatāmību un atbildību. Uh, no to puses, kur izmanto Eiropas Savienības finanšu līdzekļus, un šo darbību vajadzētu vērst uz to, lai nodrošinātu, ka nenotiek um, krāpšanās ar nodokļiem. Paldies! Thank you! Paldies! Nākošais runātājs uh, Žalka kungs, viņš nav zālē, tālāk dod vārdu Messeršmit kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Nu Paldies, priekšsādātāji! Tas ir uh, diezgan uh, Mm, neparasti aicināt cilvēkus izlasīt šo institūciju izstrādāto ziņojumus, bet viens ziņojums, ko vajadzētu tomēr izlasīt, būtu revīzijas palātas ziņojums. Jo tur var redzēt, kā notiek krāpšanas Eiropas Savienībā, un ir pārsteidzoši, cik maz kontrolas notiek. Šokējoši ir tas, ka komisija nemaina savas politiskās nostādnes, un tā nevar nodrošināt to, lai būtu disciplīna, izmantojot Eiropas pilsoņu iedzīvotāju līdzekļus. Eh, tāda pati disciplīna gan, disciplīna gan tiek prasīta attiecībā uz dalību valstīm. Tiek radīta tāda sajūta, ka Eiropa ir kopīga, ceļošana, protams, ir brīva, tas viss ir ļoti jauki un skaisti, bet eh, nelegāli ir tad, kad eh, patiecīgi personas bāžas savu naudu, naudu savās kabatās. Paldies! Nākošais Polčak kungs. Jā, bih v rámci této správy, kterou jsem. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ziņojuma ietvaros, un to es atbalstīju, jāsaka, es gribētu norādīt uz eh, dažādu veidu krāpšanos, krāpniecisku darbību, kas notiek, īstenojot kohēzijas politiku. Jā, tā ir, ka Eh, rādītāji ir eh, varbūt mazāki salīdzinot ar kopējiem cipariem, bet eh, noteikti pastāv tādi satraucoši rādītāji pazīmes, un tieši tāpēc mēs esam konstatējuši, ka ir notikusi nepareizi neatbilstoša Eiropas Savienības līdzekļu izmantošana nacionālā līmenī. It īpaši attiecībā uz konkrētām darbības programmām šie līdzekļi nav tikuši tālāk eh, apsakot, kontrolēt, un šī iemesla pēc eh, tie nav aizgājuši tur, kur tie bija paredz, bijuši paredzēti. Runāju par Čehijas republiku un domāju, ka jāuzstāj uz to, lai visi krāpniecības avoti un notikumi tiktu kontrolēti. Paldies, un tagad pārējām pie balsojuma skaidrojuma par Melnkalnas 2014. gada progresa ziņojumu, un tagad Kaputo kungs pirmais. Grazie, prezidente. Il Montenegro ha compiuto indubbi. Paldies, priekšstādātāji. Melnkalnē ir panākts eh, liels eh, progress eh, sarunās. 16 sadaļas šobrīd ir atvērtas. Pētniecība, kultūra un izpēte provizoriski ir iekļautas un atvērtas. Melnkalnas valdība strādā pie reģionālās samierināšanās politikas un ir iesaistījusies kaimiņattiecību politikā. Tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā starptautisko pieaugušo terorismu. Melnkalne noteikti ir eh, spērus būtisks soļus uz priekšu, un eh, tas rada liels cerības tālākās sarunās, tāpēc nobalsoju par šo ziņojumu. Paldies! Paldies! Nākošais eh, Bogovičs kungs, vienu minūtu lūdzu. Tiešām tas ir uh, fakts, ka mūsu sarunas ar Melnkalnu sākās jau 2012. gadā, un uh, Mm, tagad eh, jau ir pabeigta 16 sadaļas no 22. Tas norāda uz to, ka Melnkalna ir eh, mm, virzienā uz Eiropas Savienību. Ļoti daudzās jomās, piemēram, konkurētspēja, ekonomiskā attīstība, mēs Melnkalnē jau varam novērot labus rezultātus. Šos centienus vajadzētu virzīt uz priekšu un visādos veidos atbalstīt. Tas pats attiecas arī uz pārējām kandidātu valstīm. Melnkalnē ir tādas pašas problēmas kā citās šī reģiona valstīs. Ir maz eh, iespēju aizsargāt cilvēktiesības, tāpat arī tieslietu sistēmā ir problēmas. Visas šīs jomas ir problemātiskas šajā reģionā. Es vēlētos arī, lai dzīves standarti uzlabotos Melnkalnē, bet vienlaicīgi vajadzētu arī celt uz augšu morāls standārtu sabiedrībā. Paldies. Nākošais Džambārskie kungs viena minūte. Priekšsādātāji, cienījamie kolēģi, es atbalstīšu šo ziņojumu, jo tas uh, ir objektīvs un tas uh, parāda, kāds ir Melnkalnes progress ceļā uz Eiropas Savienību. Protams, Melnkalnes eh, vājie punkti arī ir atspūgļoties saistās ar uh, masinformācijas līdzekļu un izteiksmes brīvību. Ir uh, zināms problēmas arī attiecībās ar uh, Horvātija, bet eh, Melnkalne, jāsaka, ir eh, kolosāli virzīsies uz priekšu, īstenojot Eiropas Savienības tiesību prasības. Melnkalne ir eh, pilnīgi vienprātība attiecībā uz krīzes jautājumu Ukrainā vai pretterorismi likumdošanu ASV kontekstā. Melnkalnē ir ļoti skaidra attieksme pret tiem cilvēkiem, kas piedalās uh, Islam uh, valsts uh, kaujinieku darbībās. Un tāpēc ziņojums ir objektīvs, uh, līdzsvarots un paldies uh, par to. Paldies, Patīra kundze nākošā. Paldies, priekšstādātāji. Es atbalstīšu izziņojumu šīs rezolūcijas uh, pieņemšanu attiecībā uz Melnkalnas 2014. gada progresu, jo dažās mm, elementos ir skaidri norādīts, ka Melnkalna ir panākusi progresu, bet tur ir skaidri norādīts arī uz problēmām, ar kādām saskarās un kādas ir Melnkalnai jārisina. Īpaši gribētu uzsvērt visus tos jautājumus par 23. un 24. sarunu sadaļu, kurām pievēršam īpašu uzmanību. Un Tur ir runa par tiesiskumu, efektīvu un neatkarīgu tiesu sistēmu, kas jāizveido, tāpat cīņa pret korupciju, preses brīvību, noteikti noteikums labai valsts pārvaldībai, tāpat arī jāizveido noteikumi politisko partiju finansēšanas caurskatāmībai un tāpat arī kompensācija izmaksa kara upuriem, un tas attiecas arī uz Horvātiju. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai rezolūcijā tiktu minēta arī tolerances atmosfēra un tās veidošana, liekot uzsvaru uz e, nacionālām minoritātēm. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Melnkalnes varas iestādes aizsargātu e, Boka Kotovskas e, nacionālo minoritāti un strādātu vai nodrošinātu ciešāku sadarbību ar kaimiņu valstīm. Paldies! Tagad pārējām pie 2017. gada ziņojuma par uh, bijušās Dienaslācijas Maķedonijas republiku un tagad dod vārdu Borzinānu kundzei. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo ir divi ļoti skaidri svarīgi politiski signāli. Pirmais - Maķedonija ir eh, tikusi eh, nepamatoti apstādināta šajās sarunās, tāpēc, ka divpusējais jautājums problēma ar Grieķiju. Eh, tas ir vēl viens gadījums, kad Eiropas komisija iesaka uzsākt sarunu vešanas procesu un nešķiet, ka progress tiks panākts šai ziņā. Otrs būtiskais jautājums ir preses brīvība un valsts pārvaldība kopumā Maķedonijā. Pat ja tikai nedaudz apsūdzību šajā jautājumā par nelegālu noklausīšanu, sarunu noklausīšanu, un ja pat maza daļa šo mm, apsūdzību ir pareiza, tad tā noteikti ļoti bīstam parādība, un to nevar pieļaut demokrātiskā valstī. Es gribētu aicināt Maķedonijas varas iestādes nodrošināt neatkarīgu un autonomu izmeklēšanu. Paldies, Bogovičs kungs nākošais. Donijas podporu ker po mojem mnenju. Rezolūcija par eh, Maķedonijas progresu ziņojumu ir jāatbalsta. Es to atbalstīju tāpēc, ka mums ir jāatzīst, kāda ir šī situācija. Situācija netiek iekrāsot rožainās krāsās. Maķedonijai ir jāveic vēl daudz soļu pareizajā virzienā. Vajadzētu atrisināt problēmas pēc iespējas ātrāk, lai sarunas beidzot varētu uzņemt eh, apgriezienus. Pašreizējais politiskais stāvoklis Maķedonijā ir kritisks. Ja mēs aizkavēsimies ar sarunām, tad tas varētu novest pie vēl lielākas krīzes. Mums vajadzētu atbalstīt vēlmi iedibināt lielāku stabilitāti šajā reģionā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka situācija kļūst nestabilāka. Jāuzsāk dialogs, kas nodrošinātu stabilitāti šim reģionam. Благодаря, госпожо. Набацка кунгам вien minūte. С ясното съзнание, че изпраща... Paldies, priekšsēdētājs atbildē. Es atbalstīju šo ziņojumu, tāpēc, ka šis ir ļoti nozīmīgs signāls, ko mēs nodosim valdībai Skopjē. Divpusējās problēmas ir jāatrisina. Nolīkums eh, starp eh, Bulgāriju un Maķedoniju par kaimiņattiecībām ir jānoslēdz. Vajadzētu arī pielikt punktu naidam starp abu valstu mēdījiem. Vajadzētu arī ievērot visu uh, iedzīvotāju tiesības Maķedonijā. Visiem ir jādod iespēja izmantot sava dzimtā valoda. Pirmo reizi Eiropas parlamenta dokumentā tiek uh, pieminēti Maķedonijas iedzīvotāji, kas sevi identificē kā bulgārus. Tam vajadzētu būt eh, skaidram signālam Skopjai, jo tas ir vienīgais ceļš, kā Maķedonija varētu virzīties uz integrāciju Eiropā. Pati Jokundzē vārds. Es atbalstu solidaritāti, ko mēs esam izrādījuši Maķedonijai ar savas rezolūcijas palīdzību. Un mums arī ir jāaicina komisija un padome rast risinājums pēc eh, deviņiem gadījumiem, kad izgāzās eh, mēģinājumi uzsākt sarunas ar Maķedoniju. Visi procesi ir jāved saskaņā Eiropa, ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Maķedonija ir gaidījusi astoņus gadus, eh, ņemot vērā konfliktu ar Grieķiju tās nosaukuma dēļ. Tā ir liela vilšanās Maķedonijas iedzīvotājiem. Horvātija ir ļoti labs piemērs šajā gadījumā, un to vajadzētu izmantot Maķedonijai. Es aicinātu padomi un komisiju izmantot pozitīvus piemērus no iepriekšējām sarunu kārtām un nekavējoties atrast veidu, kā Maķedonija varētu uzsākt oficiāls sarunas ar Eiropas Savienību, jo Maķedonija to ir pelnījusi. Paldies! Tagad 2014. gada progresa ziņojums par Serbiju. Pirmais runātājs eh, uz vienu minūti ir Pospišila kungs. Paldies, eh, priekšādātāji. Kā mm, delegācijas eh, dalībnieks Eiropas parlamenta attiecībām ar Serbiju, es atbalstu šo ziņojumu, jo pēdējā gada laikā Serbijā ir ļoti daudz kas panākts. Uzskatu, ka šis ziņojums ir līdzsvarots, jo tiek norādīts arī uz problēmām, ar kurām Serbija vēl ar vien saskaras. Savā valstī uh, es nodarbojos ar tieslietu jautājumiem, un tieši tāpēc arī es uzskatu, ka vajadzētu jo īpaši strādāt pie tieslietu sistēmas uzlabošanas un korupcijas apkarošanas. Neskatoties uz visu, kas ir panākts, diemžēl pilnīgs tiesiskums valstī vēl nav sasniegts. Vajadzētu nodrošināt, lai uh, te patiešām tiktu panākts progress, jo pretējā gadījumā Serbija nevarēs kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Uh, Mums Serbijai vajadzētu palīdzēt, jo tieslietu un policijas reformas ir vienas no sarežģītākajām. Visām bijušajām postkomunisma valstīm ir uh, jāveic šīs reformas. Resolucijo, ki govori o napredku Srbije, sem z velikim veseljem podprl. Rezolūciju par uh, Serbijas progresu es ar lielu prieku atbalstīju. Serbijas uh, valdības mērķis ir nodrošināt labākas attiecības šajā reģionā. Un tāpat ir jāpanāk arī progress attiecībā uz tiesiskas valsts izveidi. Šeit ir jāievēro Eiropas Savienības vērtības. Esmu pārliecināts, ka Serbijas iedzīvotāji e, vēlas, lai e, tiktu izrādīta solidaritāte, un cerams, ka valsts attīstīsies tik tālu, ka e, tā būs drīz spējīgi iestāties Eiropas Savienībā. Serbijas valdības paveiktais un mērķis eh, virzīties uz priekšu ir eh, jāatbalsta. Vajadzētu paredzēt dažādus atbalsta instrumentus, piemēram, arī finanšu instrumentus, jo kaut kolā mēs vēlamies palīdzēt Serbijai šajā ceļā. Džambatska kungam vārds. Paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Es atbalstīju šo ziņojumu, taču vēlos nodot ļoti skaidru signālu valdībai. E, ceļā uz Eiropas integrāciju ir jāņem vērā Eiropas noteikumi un vajadzētu atzīt visas etniskās minoritātes, ko Serbija ir pieļāvusi savā valstī. Katrai minoritātei bija jābūt iespējai runāt savā dzimtajā valodā un arī mācīties e, e, šajā valodā. Tas attiecas arī uz bulgāru valodu, kas tiek izmantota Serbijā, bet kurai, diemžēl, netiek dotas iespējas mācīties bulgāru valodā. Varētu Serbijai nodot ļoti skaidru signālu. Tas viņiem ir jāņem vērā ies, ceļā uz iestāšanos. Paldies. Tagad Petīras kundzei vārds. Es balsoju pār mm, rezolūciju pār Serbijas 2017. gada progresa ziņojumu, ko sagatavoja Dēvids Makalisters. Šeit tiek dota ļoti skaidra ziņa. Serbija vajadzētu palīdzēt tās ceļā uz Eiropas Savienību. Uzskatu, ka Eiropas komisijai šeit ir jāspēlē nozīmīga loma, jo tai ir jāaizsargā tiesiskums. Es esmu arī ļoti priecīga, ka lielākā daļa manis iesniegto grozījumu ir ņemta vērā. Jo īpaši šajā kontekstā es vēlētos norādīt uh, horvātu minoritāšu problēmas Vojvodinā un arī pazudušo personu jautājumu. Eiropas parlaments ir beidzot sapratis, cik uh, sarežģīta ir Serbijas valsts orgānu jurisdikcija. Serbija ļaunprātīgi izmanto universālās jurisdikcijas principu, un grozījums, ko mēs šodien nobalsojām, uz to ļoti skaidri norāda. Šīs problēmas nedrīkstētu pamest novārtā, tās vajadzētu sākt risināt. Tieši tāpēc es vēlētos eh, visus aicināt analizēt eh, šo likumu saturu, un es vēlētos, lai Serbija uh, aizliedz otro un trešo pantu un lai e, nodrošina, ka Mladišs tiek izdots Horvātijai, kur viņam tiktu spriesta taisnīga tiesa. Paldies. Nākamais runātājs Sagorkungs. Ekonomiskā un politiskā ziņā Serbija jau tagad ir daļa no Eiropas. To mēs tikai un vienīgi apstiprināsim, tad, kad ļausim Serbijai iestāties Eiropas Savienībā. Serbijai ir ļoti skaidri jānorāda, ka tas būs iespējams tikai tagad, kad tiks panākta samierināšanās starp visām ētiskajām minoritātēm. Un tad, kad tauta, kas ir tik daudz cietusi, beidzot varēs iet uz Eiropas pusi. Domāju, ka Serbijai vēl ir panā, jāpanāk liels progress. E, reformas ir jāveic ne tikai Eiropas Savienības dēļ, tas arī nav nekāds obligāts pienākums pakļauties ārējiem spiedienam. Tas ir vienkārši vajadzīgs, lai situācija atkal normalizētos. Es ceru, ka Serbija kļūs par piemēru daudzām Eiropas Savienības dalību valstīm. Mūsu pieredze rāda, ka, um, piemēram, Rumānijā un Slovenijā situācija nav nemaz tik laba. Šaltis, eh, kungam vārds. Uh, moram reći da uh, pri spremljanju uh, Srbije v procesu približevanja evropskim integracijam. Paldies. Es esmu novērojis Serbijas progresu uh, tās pietuvināšanās procesa Eiropas Savienībai, un ir jāatzīst, ka pēdējā gadā ir panākts ļoti liels progress. Tas, piemēram, attiecas uz tieslietu sistēmas reformām, kas ir būtiskas, lai iestātos Eiropas Savienībā, bet vienlaicīgi ir jārunā arī par ārējiem apstākļiem, kas iespējams nebija tik pozitīvi. Piemēram, plūdi, uh, kas piemeklēja Serbiju un tās kaimiņu valstis. Serbija arī atrodas smagā ekonomiskā stāvoklī. Šeit arī ir jāskatās uz dažādiem izaicinājumiem, lai Serbija varētu ātrāk virzīties pa Eiropas integrācijas ceļu. Šeit vajadzētu uzsvērt kaimiņu valstu lomu un attiecības ar kaimiņu valstīm. Ja mēs runājam par Serbiju, tad te ir jāizrāda solidaritāte. Serbijai vajag palīdzēt. Paldies, kolēģi! Tagad eh, būs um, balsojuma skaidrojumi par Kosovu, bet pirms tam paziņojums. Es teicu, ka mums būs jābeidz uh, sanāksme līdz uh, pulkstens 14.45. Tas nozīmē, ka mēs tagad varēsim skaidrot balsojumus tikai par Kosovu un par Rozātī ziņojumu. Tas nozīmē, ka kolēģi, kas uh, Uh, vēlas tagad iet ārā no zāles, varēs to izdarīt. Un jums būs iespēja skaidrot savas balsis rītdien balsojumu skaidrojumu sadaļā. Tagad uh, Kosova. Un pirmais uh, izteiksies Bogovičs kungs. Solūciju procesu vključovanja Kosova sem podporu, saj predstavlja. Paldies! integrācijas procesi Kosovā ir jāatbalsta. Tieši tāpēc es šo rezolūciju mm, vēlējos pieņemt. Ir tomēr arī jānorāda, ka Kosovai vēl ir uh, jārisina dažādas problēmas. Pēdējā laikā mēs redzam, ka iedzīvotāji vairs neredz nākotni savā valstī, un ir redzams, ka vairākas apakšsistēmas valstī vairs nefunkcionē. Cilvēku izceļošana eskalē daudzas citas problēmas Līdz ar to valsts atrodas uztraucošā situācijā, kas savukārt eh, ietekmē Eiropas Savienības valstis. Šeit ir runa gan par kaimiņu valstīm, gan arī par citām valstīm. Mēs redzam, ka ļoti daudzi Kosovas iedzīvotāji meklē sev uh, labāku dzīvi ārvalstīs. Klāt Paldies, priekšsēdētāja kolēģi. Es atbalstīju šo ziņojumu, jo referente Lunačekas kundze ir izveidojusi ļoti līdzsvarotu un labu ziņojumu. Protams, Kosovā ir daudz problēmas, kas saistīts ar organizēto noziedzību, narkotiku kontrabandu. Daudz cilvēki ir spiesti pamest uh, Kosovu ekonomisku problēmu dēļ. Uh, Šajā ziņojumā tiek aicināts aizstāvēt etnisko minoritāšu tiesības, un es domāju, tas tiešām ir pareizais ceļš Kosovai, kā virzīties tālāk, jo tas ir vienīgais ceļš, ja Kosova vēlas kļūt par eh, Eiropas ģimenes locekli. Paldies! Paldies, Žalkungs! Paldies! Nav iespējams tas, ka netiek ņemts vērā serbu intereses. Ir ierosināts Kosovu uzskatīt jau par atrisinātu jautājumu. Tā ir valsts, kas jau situācija tiek normalizēta un sērbi un albāņi dzīvo kopā, bet jāsaprot, kāda ir realitāte. Tas ir kaut kas tāds, ko esam pieredzējuši jau pēdējās desmitgadēs ņemot vērā to, ko mums ir uzspieduši mūsu valstī apvienotā, savienotās valsts un citi, un situācija ir bijusi ļoti sarežģīta kopš uh, Dienvidslāvijas sadalīšanās, ir uh, dažādas uh, terorisma organizācijas un ir uh, institucionalizēta mafija valstī, daži cilvēki uzskata, ka tā varētu būt kandidāta valsts. Uh, Un uh, brīvtirdzniecība varētu dot risinājumu tādā uzskat šajā ļoti sarežģītajā problēmā. Bilbao kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīju šo rezolūciju par Kosovu, jo Mēs uzskatām, eh, ka, lai nodrošinātu brīvību un stabilitāti, ir jānodrošina arī eh, vārda un preses brīvība. Kosovas demokrātija ir balstīta uz suverenitāti un pamatiesību ievērošanu. Mums ir nepieciešama Uh, Eiropa ar kopīgu telpu, kurā mēs uh, varam atbildēt uz globāliem izaicinājumiem, un tam ir jābalstās uz, uh, vis, uz cilvēku mm, biedrošanās brīvību, uz vārda brīvību, mēdīju brīvību, un Tie cilvēki, kuri uzskata, ka viņu teritoriālā integritāte tiek ievērota. Paldies! Tālāk pārējām pie Rozatī ziņojuma. Dodu vārdu Džifredes kundzei, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo es domāju, mums visi ir jāsaprot, ka uh, ekonomikas atjaunošanos mēs visi gaidām, bet diemžēl um, mēs to nenovērojam. Daudz lietas, par ko tiek runāts par pareizām investīcijām, budžeta attīrīšanu, es domāju, jā, tas noteikti veicinās investīcijas un ekonomikas atjaunotni, bet ir jāparedz zinām elastība. Budžets ir jāveido tā, lai tas eh, nekavētu ekonomikas izaugsmi un nekaitētu sociālajai nodrošināšanai un izglītībai. MVU ir problemātiski piekļūt kredītlīdzekļiem, lai veiktu investīcijas. Arī šī problēma ir jārisina. Es domāju, mēs eh, esam vēl ļoti tālu no tā, lai pilnībā izmantotu eh, Eiropas Savienības fondu līdzekļu potenciālu Es domāju, ka mums ir jāveic zinām uzskait par to, ko darīt tagad. Gilskundze, paldies! Es arī atbalstīju šo ziņojumu, jo šajā ziņojumā tiek atbalstīta komisijas jaunā pieeja, kas fokusēs uz izaugsmu investīcijām. Uh, Es saprotu, ka šis ziņojums runā arī par svarīgām reformām, kas ir jāveic dalību valstīs, lai nodrošinātu izaugsmu, kas ir sociāli līdzsvarota un lai valstu budžeta pārpalikums tiktu izmantots izaugsmas veicināšanai Eiropā. Es uzskatu, ka komisijai nākotnē ir jāņem vērā arī dalību valstu veiktās reformas, lai cīnītos pret mm, krāpšanos ar nodokļiem un izvairīšanos no nodokļiem. Un, uh, lai, mm, šīs valstis saņēmtu papildus atbalstu. Paldies, Malitiča kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Trīs pīlāri, uz ko balstās izaugsme, ir struktūrālās reformas, fiskālā konsolidācija un investīcijas. Investīcijas pētniecībā un attīstībā, izglītībā, modernizācijas atbalsts lētāki energoresursi. Visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, lai veicinātu konkurētspēju. Patreiz pietrūkst investīciju, jo mēs redzam, ka uzņēmumi nav gatavi uzņemties risku, mūsu finanšu tirgi ir pārāk sadrumstaloti. Uh, Investīciju trūkumu var pārvarēt tad, ja mēs pavērsim jaunas iespējas saņemt kredītus uzņēmējiem. Šis ziņojums parāda vēlreiz to, ka pozitīvas valdības var optimistiski raudzīties nākotnē. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Činīčī kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! ekonomikas krīze ir radījusi nevēlamas sekas um, Eiropas ekonomikas izaugsmē. Pagājušajā gadā mēs daudz uh, paļāvāmies uz konsolidāciju un Mēs redzam, ka investīcijas ir nepietiekamas, būtu jāpātrina struktūrālās reformas, budžeta pārvaldība būtu jāveic saprātīgi. Eiropas Savienībai ir jāpalielina savu konkurētspēju globālajā arēnā, palielinot investīcijas jaunās tehnoloģijās, pētniecībā, izstrādē. Es piekrītu tam, ka mums ir nepieciešama efektīvāka valsts pārvalda, kas e, arī vienlaicīgi stimulētu darba tirgu cīnoties pret jauniešu bezdarbu, jo īpaši. Paldies! Paldies, Mesešmit kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju pret šo ziņojumu, ne jau tādēļ, ka es nepiekrīstu skaitļiem, kas tajā doti bet tādēļ, ka pati perspektīva, pats skatījums ir pilnīgi nepareizs. Ehm, mēs neredzam to faktu, ka izaugsme pasaulē ir daudz straujāka nekā Eiropā. Eiropa atpaliek un Eirozona, jo īpaši, es domāju, Eirozonā kaut kas nav kārtībā. Eiropas Savienība neizkļūst no recesijas, kamēr mēs uh, neatteiksimies no idejas, ka mums var būt vienota valūta ar tik atšķirīgām, ekonomiski atšķirīgām valstīm. Uh, protams, mēs gribam redzēt, lai demokrātija uzvarētu Grieķijā, Vācijā un lai tauta lēmtu par to, kādai būtu viņu tautsēmniecībai. Paldies! Paldies! Abalcā kungs lūdzu. az EU... Dētājās, paldies! Ja runa par Eiropas pusgadu, tad es to novraidu gan teorētiski, gan principiāli. Tad, kad sākās krīze, tika ziņots, ka ir jāveido Eiropas ekonomiskā savienība un kurai vajadzēja darboties kā tādai īstai valdībai. Daudziem šie izteikumi bija par spēcīgu uh, tāpēc to visu vajadzēja aizmiglot, un tas viss beigās um, noveda pie tādas ciešākas ekonomiskas sadarbības, jeb tā saucamā Eiropas pusgada. Dalībvalstīm tiek norādīts, kas tām būtu jādara, kas būtu jāiekļā viņu plānos. Pusgada ietvaros notiek sarunas, un pēc tam uh, tiek izskatīts, vai Eiropas Savienība šos plānus akceptēs vai nē. Vajadzētu skaidri teikt, ka šis plāns ļoti skaidri jau pasaka, kas dalībvalstīm ir jādara, un līdz ar to tiek ierobežotas Nacionālā parlamenta suverenitātes tiesības. Paldies, kolēģi! Tālākos balsojums skaidrojums uzklausīsim rīt pēc balsošanas. Sēdi pārtrauc līdz pulkstens 15. Paldies!